Uh, Dāmas un kungi, dargie kolēģi, ieņemsim vietas. Tagad notiks oficiālā parakstīšana ļoti svarīgam nolīgumam starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju tā sauktais lobistu reģistrs. Par to ir runa. Mēs balsosim par Kasīnī ziņojumu. Par to nobalsojām tātad eh, Strasbūrā. Un tagad notiks oficiālā parakstīšana. Uh, we, we voted exactly on... Mēs balsojām 10. maijā šogad Cik es zinu, tad eh, padome gribētu pateikt pāris vārdus, un mums vajadzētu pagaidīt, līdz eh, Gjurī kundze, ministrs kundze būs ieradusies mūsu plenārsēžu zālē eh, uz parakstīšanu. Un sveicu arī komisārus, Eiropas komisijas vicepriekšsēdētāju kas ir ieradies uz šo parakstīšanu. Un mūsu kolēģi Diana Volisa, Eiropas parlamenta vicepriekšsādātāja, sveic arī viņu. Viņa bija sarunu vedēja komandā. Izabela Durāna arī vicepriekšsādātāja, Rainers Vīlāns vicepriekšsādātājs un mūsu kolēģis Karlo Kasīnija. AFCO komitejas priekšsēdētājs un arī referents. Like ask... Gribētu jūs kolēģus uh, lūgt pēc īsās Gorija kundzes uzrunas. Viņa šobrīd ierodas. Sveicu jūs šeit, ministrs kundze, padoms priekšsādātājs kundze. Pirms dokumentu parakstīšanas Tātad mēs parakstīsim dokumentu par lobistu reģistru. Vai jūs gribētu izteikties? Jums vārds, lūdzu. Padomas priekšsādātājs kundze. Priekšsādātāja kungs, godātie deputāti. Es labprāt nolasītu politisko paziņojumu, ko pieņēma padome par caurskatāmības reģistru. Padoma uzskata, ka caurskatāmība ir uh, ļoti svarīgs princips Eiropas Savienībai. Līguma nosaka, ka, lai veicinātu labu pārvaldību un nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības iesaisti Eiropas Savienības institūcijām, struktūrām un aģentūrām, ir jāveic savus darbus pēc iespējas atklāti un ka lēmumi jāpieņem pēc iespējas atvērtā uh, veidā un pēc iespējas tuvāk pilsoņiem. Saskaņā ar šo noteikumu padome apliecina savu apņemšanos caurskatāmības principu ieviest pēc iespējas lielākā apmērā. Tas arī nozīmē, ka pilsoņi sagaida, ka tie, kas rīkojas viņu vārdā Eiropas Savienības līmenī, uh, ievēro visaugstākos iespējamos standārtus. Tāpēc padome atbalsta Eiropas parlamenta un komisijas uzņemto iniciatīvu izveidot uh, kopīgu caurskatāmības reģistru. Padome uzskata, ka caurskatāmībai ir jābūt vadošajam principam attiecībās starp pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un um, varas pārstāvjiem un jāveido tāds uh, labsdarbības veids. Padomi ir saņēmusi Eiropas parlamentu un komisijas ielūgumu pievienoties reģistram, Padome ir gatava apsvērt. Es atvainojos, ministrs kundze, saka priekšādātais, man jālūdz kolēģiem. Dargie kolēģi, šobrīd uzstājas ministrs kundze, kas pārstāv prezidentūru no padomas. Lūdzu, diskusijas uh, pārtrauciet un uzklausiet ministrs kundze. Lūdzu, jūs varat turpināt. Labi, tad uh, ļaujiet man pabeigt nolasīt šo padomas paziņojumu par caurskatāmības reģistru. Padoma ir saņēmusi Eiropas parlamentu un komisijas uh, ielūgumu pievienoties reģistram, un padoma ir gatava apsvērt iesaistīšanos šajā reģistrā un uh, apspriedīs iespējamā šīs iesaistīšanās uh, noteikumus uh, ar padomu un komisiju. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Un šeit ir runa par kopīgu reģistru visām institūcijām. Tas būtu vislabākais risinājums, ja visām institūcijām būtu vienots reģistrs. Un tagad gribētu vēlreiz lūgt manus kolēģus vicepriekšādātājus Diānu Volisu, Izabelu Durānu, Raineru Vīlandu un uh, arī AFKO komitejas priekšsēdētāju, mūsu referentu, Karlo Kasīnī kungu. Uh, iziet priekšā pie galda un kopā ar mani uh, veikt šo parakstīšanas procedūru. Un, protams, es gribētu aicināt arī Eiropas komisijas vicepriekšsādātāju piedalīties šī dokumenta parakstīšanā.